Witam serdecznie panie i panowie, bardzo. Godātie deputāti, lūdzu tos, kuri atstāja zāli, darīt to klusām. Pozostałe osoby zapraszam na. Tātad atlikušos deputātus aicinu tagad apspriest nākamo darba kārtības punktu, tas ir komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas komisijas ģenerāla sekretāra iecelšana amatā. Un kā pirmajām komisijas vārdā uh, dodu vārdu uh, komisāram Otingerkungam, lūdzu. Herr Prezident. Godārais priekšsādātāji, dāmas un kungs, eh, deputāti.